investoriem un pārtraukt šādu praksi, kas ir pretrunā Lisabonas stratēģijai saistībā ar uh, izglītību. Paldies! Līdz ar to šīs darbkārtības punkts uh, viens minūtes uzstāšanās ir izskatīts. Uh, paldies par jūsu izpratni, paldies, ka uh, disciplinēti rīkojāties šajās debatēs, un es ceru, ka tie, kuri nesaņēma tagad iespēju uzstāties, saņems to nākamreiz. Nākamais darbkārtības punkts ir kopīgās debates par diviem ziņojumiem par uh, gada budžeta prioritātēm 2011. gada uh, budžetu. Tātad tas ir Sidionas Elas Betisie Dreževskas uh, ziņojums par 2011. gada budžeta prioritātēm, uh, trešā iedaļa komisija un Helga Stripels ziņojums 2011. gada budžeta pamatnostādnes pārējās iedaļas. Uh, Pirmā vārds uh, eh, Iedriževskas kundzei. Viņa ir referente. Un viņai vārds uz astoņām minūtēm. Lūdzu. Šanovna pani prevodničonca. Priekšsādātājs kundze. Godātais komisāra kungs, dāmas un kungi. Budžeta procedūra 2011. gadam ir īpaša procedūra, jo tā ir neparasta. Neparasta tādēļ, jo tas ir pirmais budžeta gads, kad uh, stājas spēkā Lisabonas līgums. Mēs uh, varam teikt, ka esam tādi kā pionieri, kas sākam darbu jaunā jomā un ka uz mūsu pleciem guļas īpaša atbildība. Lisabons līgums Eiropas parlamentam dod jaunas pilnvaras, papildus pilnvaras, un no mums ir atkarīgs, kā mēs tās izmantojam. Ceram, ka dialogs ar uh, komisiju un padomu būs konstruktīvs, lai mēs varētu pēc iespējas labāk uh, īstenot šīs pilnvaras. Jauninājums, ko ieveš Lisabons līgums, ir piemēram tas, ka vairs nav dījumu. Tas nozīmē, ka parlamentam un padomei būs tikai viens lasījums. Tas izvirza īpašus izaicinājumus. Mums jābūt ļoti disciplinētiem. Mums kā parlamentam ļoti disciplinēti jādarbojas. Jums ir tikai viena iespēja, mums nav otrā lasījuma, otras pieejas. Līdz ar to pēc tam samierināšanas procedūrā mums jāatrisina visi atlikušie jautājumi lai rudenī darbība būtu uh, bez jau kādas aizšķiršanās, mums ļoti disciplinēti jāstrādā kā parlamentam. Šis gads ir īpaši arī tādēļ, ka komisija vēl tik ievies, uh, ievēlēta un nevarēja iepazīstināt mūs ar egadējo stratēģiju, respektīvi tas notika vēlu. Tātad stratēģijas šo stratēģiju vēl nav. Uh, publicējusi, un līdz ar to izņēmuma kārtā mēs kā parlaments izsakam pirmie mūsu viedokli par 2011. gada budžetu šo ziņojumu veidā, un nav tā, ka komisijai būtu šis pirmais vārds sakāms, kā tas vienmēr ir bijis. Kādēļ 2011. gads ir īpaši nozīmīgs? Tādēļ, ka tas ir piektais daudzgadu finanšu schēmas budžets Atgādināšu, ka no 2007. līdz 2013. gadam ir šis periods, un četras budžeta procedūras mums jau daudz ko ir iemācījušas. Jā, poļu valodā mēs sakam, ka mēs, nu, tā kā pret sienu uh, skrienam caur sienai, ejam, angliski runā par to, ka, nu, tā kā pie, pie griestiem jālec. Uh, Nu, vai nu šā vai tā, katrā gadījumā ir tāds ļoti skaidrs robežas noteikts krīzes laikā. Un, protams, eh, manevrēšanas iespējas ir ļoti zemas. It īpaši 1B eh, eh, mūsu izdevuma kategorijā, un parlamentam ir tādi ļoti cieši ietvari nolikt šajā 1B izdevuma kategorijā. Manā ziņojumā mēs runājam par šo daudzgadu finanšu sēmas pārstrādi, ne tikai tādēļ, ka tā ir zināmā mērā jau tagad novecojusi, bet tādēļ, ka ir jāievēro izmaiņas, kādas ir radušās ar Lisabonas līgumu spāšanos spēkā. Jo mums ir jaunas kompetences, piemēram, kosmos politikas jomā, ārpolitikas jomā, arī parlamentam ir jaunas kompetences, un, protams, ka mums ir nepieciešams arī budžeta lēmums pieņemt. Arī stratēģija 2020. gadam nosaka daudzus jaunus pasākums, un tie uh, līdz šim nav bijuši tādi saskatāmi iepriekšējos budžetos. Līdz ar to jāraugās, kā tad mēs varam šos projektus mm, finansēt, kādi finanšu līdzekļi tiem būs pieejami. Mana vēlme ir tā, lai nākošā budžeta galvenā prioritāte būtu jaunatne, jo jaunatne ir Eiropas nākotne. Jāinvestē jauniešos, jāinvestē izglītībā, jo tās ir investīcijas nākotnē. Vienlaikus vēlos uzsvērt to, ka ļoti nozīmīgs katram cilvēkam ir pārejas brīdis no izglītības uz darba dzīvi, iesaistīšanās darba tirgu. Tas ir ļoti sarežģīts uh, laiks. 21 cilvēks uh, no 100 vecumā līdz 24 gadiem Eiropā ir bez darba. Ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropas Savienība pievērstos šai problēmai, lai tā nebūtu vienaldzīga. Ir nozīmīgi, lai mēs uh, šo pāreju no izglītības uh, sistēmas uz darba dzīvu atvieglot, un tas īpaši jauniem cilvēkiem. Tagad par tehnoloģiskām pārmaiņām. Šīs pārmaiņas redzam, bet mūs skar arī ļoti ātras demogrāfiskas pārmaiņas. Cilvēkiem jābūt spējīgiem paplašināt kompetenci, viņiem ir jābūt spējīgiem arī apgūt daudz ko jaunu. Tam ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, mums ir nepieciešams atbalsta programmas apmaiņai uh, profesionālā līmenī, uh, zinātnieku līmenī, un tā mēs stiprinātu arī integrāciju. Mēs šādi parūpētos par to, lai pilsoņi būtu daudz mobilāki mobilitāti. Vēlos atgādināt, ka tā ir pamat brīvība, kas ir noteikta mūsu līm, eh, līgumos un nosaka uh, to, lai uh, uh, varētu labi līgumi turpināt darboties. Un tagad mēs runāsim par tātad Helga Tripele. Mani aizstās, tagad man ir cita loma. Uh, Tātad es runāšu aizstājot Helgu Trīpeli un es uh, esmu sagatavojusi runāt angļu valodā. Šobrīd šajā procedūras posmā rezolūcijas mērķis ir uh, parādīt kopainu, jo īpaši budžeta kontekstā, un sniegt vadlīnijas dažādu institūciju administratīviem budžetiem, ieskaitot Eiropas parlamentu, bet izņemot komisiju, par kur runāju agrāk. Vispārējais konteksts. Apstākļi, kādos 2011. gada budžets tiks pieņemts, eh, ir ļoti uh, izaicinošs, un, jo piektajā izdevuma kategorijā budžets ir ļoti ierobežots. Un tāpēc, ka Lisabonas līguma ieviešana ir visu Eiropas institūciju prioritāte. Uh, Lisabons līgums stāšanās spēkā maina a, budžeta pieņemšanas procedūru un tāpēc prasa vēl a, ciešāku sadarbību un dialogu starp Eiropas institūcijām. Starpiestāžu sadarbība aptver dažādas aspekts, piemēram, tulkošanas kapacitāte, darbā pieņemšana, labākās prakses apmaiņa, efektivitātes nodrošināšana, un to mēs varētu nodrošināt uh, jomās, kas eh, līdz šim nav ņemts vērā, piemēram, EMAS, nediskriminācijas politika un teledarbs. Eh, vidēji un ilgtermiņa eh, būvniecības stratēģija ir skatīta jau vairāk kārt budžeta komitejā, ne tikai parlamentā, bet arī citās institūcijās. Neskaidrība par to, kāds būs budžets ārējās darbības dienestam, tam Un uh, tiesas spriedums par uh, algas pielāgojumiem uh, finanšu situāciju piektajā izdevuma kategorijā padara vēl neparedzamāku. Tagad konkrēti par Eiropas parlamenta budžetu. Vadlīnija dokuments, ko iesniedz prezidijs, uh, nosaka uh, sakojušas mērķus. Uh, ekspertīze deputātiem, piemēram, uh, bibliotēku un tā tālāk. Uh, pielāgot eh, institucionālos aspektus, kas izriet no Lisabonas līguma. Tāpēc komiteja uzsver, ka ir jāveic eh, galvenokārt labs likumdošanas darbs, kas ir galvenā prioritāte. Paldies! Paldies! Liels jums paldies! Now, uh, Tagad uh, sveicam šeit Levandausku kungu savā jaunajā amatā un jums vārds lūdzu. Priekšsādātāja kungs, godātie budžeta cilvēki, kurus ir ievēlējuši e, Eiropas pilsoņi, es esmu labprāt klausītājs šovakar. Es gribu uzklausīt parlamentu prioritātes 2011. gadam. Es uzklausīju arī padomas vadlīnijas, kas tika pieņemtas 16. martā. Es piekrītu e, galvenajos punktos, bet uh, Šī nav rutīnas ikgadējā procedūra tieši šo divu iemeslu dēļ, kurus minēja referente. Pirmais no šiem iemesliem ir tas, ka mēs pielāgojamies tagad jauniem Lisabonas līguma uh, ieviešanas procesam. Mēs jau esam sākuši pielāgošanos, bet vēl šis tas ir jādara. Tātad ir jābūt vēl labākai sadarbībai starp institūcijām tieši uh, Eh, tāpēc, ka ir tikai viens lasījums parlamentā. Ir bija jau vienošanās, eh, ka būs pārejas perioda vienošanās, tas tika panākts jau novembra samierināšanās sanāksmē, un eh, mēs vēlamies budžeta paredzamību, tas ir jau kopš 1975. gada pieņēmts, un kas tad atliek? Atliek šie te veidi, ka Uh, darbosies samierināšanās komiteja. Tas ir izšķirīgi svarīgi, tagad ņemot vērā, ka uh, ikgadējais budžets būs tikai vienā lasījumā jāpieņem. Rīta trialogā komisija nāks klajā ar diskusiju veidiem, modalitātēm, kā mēs varētu uh, vienoties samierināšanās uh, procedūrā pirms sāksim 2011. gada budžeta procedūru. Otrs iemesls, kāpēc šī budžeta procedūra nav rutīnas procedūra, ir tas, ka mēs esam Eiropā, kas atgūstas no krīzes. Daudzās dalību valstīs mēs redzam, ka valstis cīnās ar budžeta deficītu un uh, ar citām vēl pat uh, smagākām problēmām, un tāpēc vairāk kā jebkād mums vajadzētu pievērst uzmanību saprātīgai budžeta pārvaldībai, uh, prognozēšanai, un uh, budžeta ieviešanai racionālā veidā. Ko mēs varam viegli konstatēt, ir uh, budžeta izdevuma kategorijas, kas šķiet uh, ir par maz finansēts 1A, uh, 4. izdevuma kategorija, uh, un tas ir uh, tieši sadarbības garā, kā mēs mēģināsim mainīt mūsu rīcību. Kāda ir mūsu secinājumi? Kādus uh, uh, vajadzētu sniegt par iestāžu nolīguma uh, funkcionēšanu. Tas tiks uh, pausts 27. aprīlī, kur būs runa par uh, budžeta projektu, un tas tiks nosūtīts parlamentam. Mūsu referente, nevis mana referente, bet parlamenta referente, um, Mana, eh, mani dienest arī mācās vēl Iedževskas kundzes eh, uzvārdu izrunāt. Tātad viņa eh, jaunatni un jauniešu iespējas ir nostādījusi ziņojumu centrā. Tas ir ziņojums par prioritātēm. Tas nozīmē, ka jāpārskata trešā izdevuma kategorija un tas viss eh, ir par izglītību, tur ir runa par jauniešu vietu darba tirgu, un tas ir pamatot, redzot bezdarba ciparus. Bet kas ir tikpat svarīgi? Tikpat svarīgi ir uh, turēt solījums attiecībā uz atvesļošanas plānu. Tas arī ir svarīgi Eiropas Savienības pilsoņiem. Kas vēl ir svarīgi? Ieviešana. Mums uh, Uh, vajadzēs uh, budžetu ieviest 2011. gadā, un arī efektīva administrācija būs ļoti būtiska. Un šeit man ir jāuzsver, ka komisija šogad, neskatoties uz pielāgošanos Lisabonas līgumam, neprasīs jaunas uh, darba vietas. Mums ko, komisāru kolēģijā ir jāpieņem 27. aprīlī budžeta projekts, un kā tas ir ierasts, tad tajā pašā dienā tas tiks prezentēts budžeta komitejas deputātiem parlamentā. Tagad uh, procedūra sāksies attiecībā uz 2011. gada uh, budžetu, un es esmu apņēmies strādāt sadarbības garā, uh, jo mums ir jāpārbauda šīs jaunās procedūras šogad. Paldies! You, Paldies, komisārkungs! Un tagad es dodu vārdu Bermanam kungam, lūdzu. Voorzitter, dear Janus Levandovski. Augstu godātais priekšsādātāja kungs, komisāra Levangovska kungs. Jā, situācija ir tāda, ka ekonomikas krīzes laikā arī Eiropas budžets saskars ar spiedienu. Tas ir tikai normāli. Arī Briselē trīsreiz tiek um, lēmts pirms nauda izdota. Bet ir jāinvestē attīstības jaunatīstības valstīs. Es runāju devu komitejas vārdā. Jaunatīstības valstīm jāpaliek prioritātei. Nabadzīgajām valstīm jānodrošina izaugsmi, jādod iespējas cilvēkiem. Viņu attīstība ir eh, veids, kā izkļūt no krīzes mums, jo tas ir tirgus, kas ātri attīstās. Uh, Eiropai vienkārši tā gudrāk jāizlieto um, tās naudu. Mums ir nepieciešams tāds tā kā maisījums starp kredītiem un atbalsta maksājumiem. Jāatbalsta mikrokredīti instruments. Jārūpēs par to, lai cilvēki šajās valstīs varētu sasniegt viņa ambiciozos mērķus. Mums jāaizsargā attīstības budžets komisāram pie Balga kungam, jāturpina būt atbildīgam par viņam piešķirto budžetu, nevis augstai komisārai, aizstāvju pārstāvju Eštāns kundzei. Mums jāapkaro nabadzība, bet nedrīkstam būt atkarīgi no mūsu diplomātiskajiem jautājumiem. Paldies! Un tagad es dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmais, Fernandes kungs, divas minūtes lūdzu. Senhora Presidente, caro komisār. Prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs, cienītie kolēģi. Es esmu ārkārtīgi priecīgs redzēt, ka 2011. gada budžets ir pasludināts par savu veidu jaunatnes budžetu. Ir vesela virkni priekšlikumu, kā uzlabot jauniešu nodarbinātību, arī Erasmus mundus un igadējie pasākumi jauniešiem. Tātad eh, mums ir jāstiprina jaunadas un, jaunradas un digitālās telpas stiprināšana Eiropas Savienībā. Ir arī citi pasākumi, kas ir domāti ekonomiskajai atveseļošanai un arī jaunu darba vietu radīšana. Runājot par Eiropas parlamenta budžetu, vēlētos atgādināt, ka mūsu politiskā grupa iestājas par striktu un ilgtspējīgu budžetu, kurā ik vienai izdevuma kategorijai ir jābūt pamatotai. Tāpēc mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, ka mums nevar būt cīņa par budžeta palielināšanu, mums ir jāplāno budžets adekvāti. Mums ir jāskatās uz efektivitāti un, protams, arī jātaupa, bet, protams, mēs iedzīvotājiem liekam taupīt, bet paši. Tātad budžetam ir jābūt striktam un budžetam ir jābūt efektīvam. Piemēram, raugoties uz uh, te uz ēku un nekustamā īpašuma politiku. Mums ir jāskatās ilglaicīgi, mēs nevaram raudzīties ārkārtīgi īsi. Un mums ir jārunā arī par izdevumu efektivitāti un arī par adekvātu finanšu politikas īstenošanu. Es uzskatu, ka parlamenta prioritātei ir jābūt izpildītai lieliski. Un vēl bez tam mums ir jāmēģina darīt viss, lai ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos mēs izpildītu mums dotās pilnvaras. Budžets tiek pieņemts vienā lasījumā, tāpēc mums ir jābūt labākai sadarba gribai, mums ir jāveicina dialogs, un to mēs arī darīsim. Paldies! Paldies, turpina prieksēdētājs, un tagad Balcānī kundze divas minūtes. Lilija. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Budžeta vadlīnijas 2011. gadam ir pirmais mērķis uz nākotnes Eiropas budžetu. Konkrēts solis. Budžeta komiteja ir ļoti saspringti strādājusi, lai sasniegtu patiesi tādas nopietnas uh, prioritātes, lai formulētu tās, un nozīmīgākā prioritāte ir jaunieši. Ne jau tādēļ, ka inovācijas pētniecība un attīstība noteikti pilnīgi viss, bet tādēļ, ka jauni cilvēki ir tas, kas ir sākuma punkts tādai veiksmīgai sociālajai politikai. Stratēģija 2020 arī ir ļoti nozīmīga, arī klimata pārmaiņu apkarošana un kopumā nepieciešamība izstrādāt jaunas stratēģijas un īstenot tādu tās. Ir nepieciešams attīstī, attiecīgs finansējums bez kompromisiem un bez eh, saīsinājumiem. Bet šīs pirmās vadlīnijas eh, ir ļoti reālas. Eh, manevrēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas. Tas nozīmē, ka mm, nu, praktiski jādara tas, kas ir absolūti nepieciešams, un tie ir jaunie pasākumi. It īpaši pirmajā šajā izdevumu kategorijā, kur mēs runājam par izaugsmi, par nodarbinātību. Tas īpaši jāuzsver. Un bez tam budžetam ir jābūt elastīgam, budžetam ir jābūt tādam, kas varētu ātri reaģēt uz to, kas ir nepieciešams pilsoņiem, cilvēkiem, kas atrodas pārmaiņu procesā. Ir prioritātes, bet ir arī uh, noteikumi, kas ir absolūti nepieciešami, lai budžets būtu un paliktu nozīmīgs instruments. Mums ir nepieciešami atbilstoši līdzekļi, kas būtu droši nākotnes stratēģijām, it īpaši stratēģija 2020. jāpiemina. Bez tam ir nepieciešams risinājums attiecībā uz vienotu elastīguma instrumenti, un tikai tā mēs varēsim nākotnes izaicinājums pārvarēt. Un tagad godmaņa kungs divas minūtes. Paldies, priekšstādātāja kungs. Godātais komisāra kungs, kolēģi. Es vēlētos uzsvērt trīs momentus. Vispirms par struktūru fondiem - 35% apmēram no Eiropas Savienības budžeta. Mēs 2000. un 2006. gadā šobrīd esam atvēlējuši divreiz vairāk finansējumu nekā līdz šim. Tātad 2000. un 2006. gadā bija 22% un 25%, un tagad tas ir 35%. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kurā nauda netiktu izmantota. Varbūt, ka mēs varam izveidot savu veidu rezervi. Otrais moments, ko vēlētos pieminēt. Mums ir jāizmanto nauda, kura nav izmantota no iepriekšējiem periodiem. Komisija apgalvo, ka šī nauda ir 5 miljārdi, un tomēr es nedomāju, ka mums izdosies šo naudu izmantot. Patiesībā jautājums ir par to, vai mēs to spējam apgūt vai nē. Vēl divi ļoti nopietni jautājumi par tā saucamo budžeta pārpalikumu pārņēst pārnešanu uz nākošo gadu. 2009. gada lauksaimniecības budžets bija par diviem miljoniem zemāks nekā 2008. gadā. Tagad šī nauda ir atvēlēta daudz lielāka, un tomēr jautājums ir par to, vai visi projekti tiks pabeigti 2010. gadā. Un visbeidzot par septīto zinātnes un ietver programmu. Pirmajā izdevumu kategorijā zinātnē un pētniecībai atvēlētā nauda 2009. gadā bija daudz zemāka nekā 2008. gadā. Līdz ar to jautājums ir tāds, vai mums būs pietiekami daudz naudas zinātnē un pētniecībai, proti mēs šobrīd daudz vēlamies naudas sniegt arī citām jomām. Tātad jautājums ir par rezervēm un finansējumu. Paldies, Jobro kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Rezolūcijas projekts, ko sagatavojas Eiropas parlaments par 2011. gada prioritātēm, satur rindkopu, kurā tiek atgādināts, ka prioritāšu finansējums nedrīkst novest pie tā, ka tiek ietekmēta kohēzijas politika, struktūra politika un arī lauksaimniecības politika. Un uh, tie ir ļoti svarīgi nosacījumi, ja mēs uh, uh, runājam jau par iepriekš definētajām prioritātēm. Tagad mēs piedzīvojam krīzi Eiropā un aizvien tiek teikts jauninājumi, pētniecība, bet jautājums ir, vai tad uh, reģionos vispār ir piemērot apstākļi, lai veicinātu jauninājumus. Uh, ir reģioni, kuros tagad tiek tikai likti pamati. Ja mēs vēlamies nodrošināt iespēju vienlīdzību Eiropā, tad ir jāīsteno plašā kohēzijas un struktūra politika. Tieši krīzē vajadzētu domāt par Eiropas politikas sociālajiem aspektiem, lai kontinents nesašķeltos nabadzīgajos un uh, bagātajos. Paldies, tagad Portas kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Šodien mēs uzsākam diskusijas par galvenajām vadlīnijām 2011. gada budžetam un eh, prioritātēm, kas paredzētu šajā budžetā, jo īpaši jaunieši um, atrodas tādā pārejas posmā savā dzīvē no eh, studiju dzīves uz darba tirgu. Un tas mums ir, um, protams, jāatbalsta. Uh, ir ļoti svarīgi katram jaunietim uh, saņemt savu pirmo darba vietu. Bet jāskatās arī uz detaļām, piemēram, Erasmus programma. Uh, kā mēs uh, panāksim, ka tiek īstenots tas, ko mēs vēlamies? Vai mēs saglabāsim šo veco Erasmus programmu studentiem, vai arī būs jauna programma pārējai no uh, studijām uz darba dzīvi? Uh, Tā nav tikai detaļa. Mēs taču vēlamies, lai jaunieši saņem nopietnas uh, darba vietas, lai viņi var uh, strādāt uh, pastāvīgi un nevis tikai uz laiku. Kā mēs uh, pārvērtīsim mūsu vārdus darbos? Kā mēs nodrošināsim, ka tā nebūs tikai programma, kas uh, patiesībā veido aizsegu bezdarbam? 2011. gadā mums droši vien uh, arī būs milzīgs bezdarbs Eiropas Savienībā, un tas ir jāņem vērā, un tas ir grūts uzdevums, kas būs jārisina ar šo budžetu. 2011. gada budžets ir finanšu ietvara ķīlnieks. Finanšu ietvars tika veidots pirms vairākiem gadiem, un toreiz mēs nezinājām, ka būs finanšu krīze. Līdz ar to mēs neprenedzējām pienācīgus līdzekļus mūsu budžetā. Es domāju, ka uh, mums. Uh, ir ļoti labas uh, prioritātes, bet mums ir uh, jādara kas vairāk. Uh, mums ir jāpanāk, lai budžets tiešām darbotos. Thank you, President. Adresen kundze, lūdzu. Priekšsādātāji kungs, kolēģi. 6% paredzētais pieaugums 2011. gada budžetā um, parāda, cik ļoti šis parlaments ir attālinājies no reālās pasaules un vēlētāju interesēm. Kā mēs varam uh, mūsu vēlētājiem uh, izskaidrot krīzes apstākļos, ka uh, viņu uh, um, maksātais pārsniedz 2 miljonus uh, mārciņu gadā. Viņi uh, vēlas. Uh, um, augsta līmeņa parlamentu. Kā mēs varam skaidrot tiem, kas zaudē darbu, ka mēs, deputāti, ka mums ir vajadzīgi vairāk darbinieku tieši Lisabonas līmeņa uh, līguma dēļ un ka uh, darbiniekiem šeit ir jāsņem vairāk algas, jo viņi strādā smagāk. Ir 15% no jauniešiem, kas ir bezdarbnieki apvienotajā karalistē, un arī Spānijā ir 45% bezdarbs jauniešu vidū. Mēs neredzam, kā šis mūsu izdevuma pieaugums palīdzēs viņiem atrast darbu. Viņi ir augsti izglītot, viņiem vienkārši nav iespējas strādāt. Uh, Es, godīgi sakot, nevarētu atbildēt uz viņu jautājumiem, un vai kāds var paskaidrot maniem vēlētājiem, kā tas, ka šim parlamentam ir divas darba vietas, Brisele un Strasbūra, kā tas palīdzēs cilvēkiem uh, maksāt par saviem dzīvokļiem un izglītot savus bērnus, jo tie ir tie divi miljoni, par ko es pirmīt runāju. Kas attiec uz komisiju, ir ļoti jauki runāt par šādiem cēliem mērķiem, investēt jaunatnē un izglītībā, veicināt valodu apmācību un darba rietu radīšanu Eiropā, bet eh, revīzijas palātas ziņojums eh, rada satraukumu par to, kā tiek eh, tērēta Eiropas līdzekļi. Eiropas Savienība arī plānošanas jomā nav īpaši talantīga. Andrēsen kundze saka priekšsēdētājs, nevajadzētu pieņemt nekādus priekšlikumus par budžeta pieaugumu. Paldies, Andrēsam kundze, saka priekšsēdētājs, jūs jau pārsniedzāt savu laiku. Tagad Vērtmans kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Prioritātes 2011. gadam Eiropas Savienībā. Uh, ir sastādīts brīdī, kad ir smaga ekonomikas finanšu krīze. Līdz ar to šīs pozitīvās tendences un centieni sociāli sabalansētu balansu um, var radīt ir ievērots. Divi aspekti. Pirmkārt, budžeta galvenā daļa 2011. gadam ir fokus uz jaunatni. Un jaunatnē ir izšķirīga loma Eiropas nākotnē. Investēt jaunatnē nozīmē jau šodien domāt par Eiropu rītu Un otrkārt, situācija pat laban parāda mums, cik ļoti spēcīgi Eiropa, cik ļoti spēcīgi tādā stabilā Eiropas vai ekonomiskā jomā var ātri zaudēt darba vietas. Mums jārunā arī par stratēģiju 2020 un līdz ar to saistītajām cerībām. Ceram uz jaunu darba vietu radīšanu un sociālo as asumu samazināšanu. Paldies! Nākošais Surjankungs, divas minūtes. Köszönöm a szót, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Dārgie kolēģi un kolēģis, mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu strādā tā, ka vajadzētu šo budžetu reformēt. Gada budžeta ietvaros šīs reformas nevar īstenot. Tam šis ietvers ir pārāk uh, mazs Kāds ir problēmas? Lielākā problēma ir tā, ka šis budžets nav elastīgs. Mēs nevaram ātri reaģēt uz uh, ikdienas izaicinājumiem. Mēs nevaram reaģēt arī uz tiem izaicinājumiem, kādi ir šajā konkrētajā gadā, un mūsu uh, manevrēšanas iespējas ir ļoti nelielas referentes ir uh, izteikušas ļoti labus priekšlikumus un mērķus. Es ceru, ka parlaments uh, atbalstīs šos uh, priekšlikums un atbalstīs šo tekstu, es domāju, ka ir ļoti pareizi pievērsties jauniešiem, jaunatnēji. Visādi citādi jaunatne novērsīsies no mums un arī no Eiropas sapņa. Ja atļausiet, tad uh, pāris vārdus teikšu par kohēzijas politiku. Kohēzijas politika nav labdarība. Ir ļoti uh, lielas atšķirības starp uh, attīstīt attīstītajām, attīstītiem reģioniem un mazāk attīstītiem. Šo atšķirīgu vēlamies samazināt. Bet, ja kāds reģions ir tādā labākā situācijā, tad mēs savukārt šo Eiropas Savienības kopējo konkurētspēju paaugstinam. Protams, ja dalību valstis arī attiecīgi izmanto šīs naudas, nevis vienkārši, nu, uh, tās uh, kaut kur uh, noglabā. Neiet jau runa par to, ka mums vajadzētu izdot naudu. Izdot naudu vajag tad, ja var sasniegt uh, rezultātus. Un tagad runājot par Briselu un Strasbūru, tā ir naudas izšķērdēšana. Naudas izšķērdēšana, kurā nav rezultāta. Es ceru, ka mēs varēsim doties uz priekšu. Uh, pavirzīties uh, pareizā virzienā. Budžeta komiteja patiesi ir ieinteresēta, lai mēs efektīvi rīkoties ar mūsu naudu un kaut ko saņemtu. Paldies! Paldies, un tagad Vogan kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es no sirds sveicu šo ziņojumu par Eiropas parlamenta budžeta pamatnostādēm. Un, protams, ka mums ir jārunā par to, kādas ir mūsu prioritātes, lai nodrošinātu parlamenta darbību. Sākotnējais ziņojums bija samērā vājš, ļoti vispārīgos terminos, un tomēr komitejā iesniegtie grozījumi to ir ievērojami uzlabojuši un uzsvēruši, kas ir svarīgs. Budžeta komiteja ir mēģinājusi uh, sabalansēt parlamenta prasības pēc Lisabonas darbības laikā. Tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā ar elastību un sabiedrības finansējumu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka visi deputāti to ņems vērā. Runājot par pamatnostādēs pieminētajām prioritātēm, tad runa iet ne jau tikai par izdevumiem. Mums ir jātaupa, un mums ir nauda jāizmanto pēc iespējas efektīgāk. Tāpēc eh, man ir uh, Ļoti patīkam redzēt, ka viedas naudas pārvaldīšanas sistēma šobrīd tiek diskutēta un jautājums ir par labāku iedzīvotāju un deputātu informēšanu. Mēs runājam arī par citām efektīviem instrumentiem un, piemēram, sekretariāta izmaksas tiek pārskatītas un, protams, ka ir jāpārskata arī tas, vai nepieciešams papildus darbiniekus pieņemt vai nē. Ir jārunā arī par ēkām, un ne tikai parlamenta, bet arī citu institūciju, un iespējams, ka mums ir jāsadarbojās ar citām institūcijām, lai ēkas izmantot pēc iespējas efektīvāk. Vienmēr ir grūti runāt par šo 20%, 20 eh, slieksni, par ko mēs vienojāmies pirms daudziem gadiem. Uh, Nezinu, vai mēs par to varam diskutēt, un tomēr budžeta komitejā mēs to darām. Viedokļi ir dažādi, bet jāvienojas ar visām institūcijām. Viena institūcija vienpersoniski to pieņemt nevēra. SND grupa rīt, iesnie, rīt balsos par šo pamatnostāžu ziņojumu, un vienā no mūsu iesniegtajiem grozījumiem mēs runājam par administratīvajiem izdevumiem un piekto izdevumu kategoriju. Uh, Citā grozījumā runa iet par pamatnostādēs ievietotajiem aprēķiniem par to, cik maksās tas vai cits izdevuma postenis. Rīt mēs par to balsosim, rīt mēs pieņemsim pamatnostādes. Vēl bez tam, kolēģi, atcerēsimies, ka saskaņā ar šīm pamatnostādnēm un tajās ietvertajām vadlīnijām mums būs e, jāvienojās par ģenerāla sekretariāta nopublicētajām e, aprēķiniem. Uh, Tikai tad mēs varēsim runāt par eh, parlamenta darbību un par to, lai parlaments izmaksātu pēc iespējas lētāk. Paldies, turpina prieksēdētājs, un tagad Haglund kungs pusotru minūtu lūdzu. Godātais prieksēdētāja kungs! Eh, sliktos ekonomiskajos apstākļos eh, mums ir jārunā par budžeta jautājumiem, kas ir ārkārtīgi delikāts. Uh, Budžeta pamatnostādes 2011. gadam runā arī par Eiropas parlamenta izmaksām. Šobrīd vienmēr ir tā, ka parlaments eh, atbilst piektajai izdevuma kategorijai, un tam tiek atvēlēts nedaudz mazāk par 20%. Lisabons līgums tomēr palielina parlamenta pilnvaras, un līdz ar to mums vajadzētu ņemt arī adekvātu darba dalību budžeta palielināšanā. Un tomēr 2010. gadam mēs jau esam saņēmuši vairāk naudas tieši Lisabonas līguma spēk, spēkā stāšanās dēļ, un tomēr es nedomāju, ka Lisabonas līgumu vajadzētu uzskatīt par savu veidu naudas automātu parlamentam. Nē, mums ir jāmēģina taupīt, kur tas ir iespējams, un, protams, ka mums ir jāmēģina pārskatīt, vai papildus piemaksas ir nepieciešams. Es uzskatu, ka mūsu deputātu darbam ir jātiek atbalstītam, un tomēr tam ir jātiek atbalstītam adekvāti. Piemēram, manā politiskajā grupā mēs uzskatām, ka e, akūti parlamenta budžeta palielināt nevajag, jo mēs tomēr dzīvojam krīzes apstākļos. Prieksēdētāja kungs, pamatnostādes, kuras mēs rītā pieņemsim, manuprāt, ir labas, un tomēr vispirms paskatīsimies uz savu kabatu un izdevumiem, un tad kritizēsim citus. Paldies, un tagad man Dālēna kungs eh, vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, mēs saskaramies ar ekonomiski sarežģītiem laikiem. Visiem jāsavalk josts un arī valstīm jākontrolē to izdevumu un jātaupa. Un tad situācija ir tāda, ka mm, pilsoņiem ir mm, zema uzticība uh, Eiropas lēmumiem. Es arī tā domāju, tādēļ divi priekšlikumi par nākošo budžetu un tā izskatīšanu. Pirmkārt, mēs visi Eiropas deputāti varētu padomāt par četru. Uh, uh, 122 eiro mēnesī tāpat atskaitīties kā par citiem izdevumiem. Tas vēl tā nav, un man liekas, ka tas nav caurskatām. Aprīļa plenārsēdē, tad, kad diskutēsim par stās ziņojumu, vēlos vienu grozījumu par to iesniegt. Otrkārt, Nacionālajie informācijas biroji eh, dalību valstīs. Uh, Viņiem ir tādi ļoti lieli budžeti piešķirt, un tos varētu samazināt par trešdaļu nākošo gadu laikā. Aicinu kolēģis atbalstīt manus priekšlikumus, tā mēs varam parādīt, ka vēlamies būt caurskatāmāki un paši sevi netaupam. Paldies! Nākošais Bēlderkungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! 2011. gada budžets No, nu, uh, eh, uzdot jautājumu par prioritātēm. Laiki ir sarežģīti. Līdz ar to savienībai jābūt skaidrībai par to, ka finansējums nāk no dalību valstīm, un dalību valstīm savukārt ir ļoti jātaupa. Dalību valstīm jātaupa, un tādēļ Eiropas Savienībai līdzekļi jāizmanto mērķtiecīgāk. Pāris jautājumu referentiem. Jā, labi, sociālajie jautājumi, jautājumi par jauniešiem tie parasti eh, var labi tikt risināti dalībvalstu līmenī. Bet viens jautājums, kur Eiropas Savienības atbalsts ir ļoti nozīmīgs, ir sekojošs. Šis solis no izglītības tirgu līdz darba tirgu. Referents kundze, vai jūs vēlaties arī eh, tādu um, atstumto grupu stāvokli uh, ievērosiet? Es domāju par tiem jaunajiem cilvēkiem, kas um, aug um, kā bāreņi Es eh, Bulgārijā nesen redzēju ļoti labu projektu eh, šiem jauniešiem palīdzē, eh, palīdzot. Mums vajadzētu struktūra fonds arī izmantot šam mērķim. Paldies! Nākošais runātais Grifinkungs. Vissvarīgākā prioritāte ikvienā budžetā ir adekvāti izmantot naudu, pie tam savu naudu. Ja mēs izmantojam kādu citu naudu, tad tas nav budžeta plānošana, bet gan zādzība. Lielbritānija tiešā veidā katru gadu maksā miljardiem sterliņu mārciņu, un tomēr mums nav demokrātisks mandāts naudas pārvaldīšanai. Tā ir zādzība. 60 eh, iedzīvotāji gāja bojā šajā ziemā, jo viņiem nebija adekvāta mājokļa. Daudzi simti vēža slimnieku nevar izdzīvot, tāpēc, ka valstīm nav naudas, ko samaksāt viņu ārstēšanai. Līdz ar to mums pagājušajā gadā neizdevās, iz, neizdevās uzcvēl, uzcelt astoņas jaunas slimnīcas un 15 jaunas skolas. Beidziet aplaupīt skolniekus, beidziet aplaupīt Lielbritānijas pensionārus. Eiropai tas nozīmē budžetu, bet Lielbritānijas iedzīvotājiem dzīvību vai nāvi. Paldies, tagad garīgas kungs, divas minūtes lūdzu. Gracias, eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es atbalstu Tātad uh, uh, sveicu Levandovsku kungu šeit, komisāra amatā. Jūs kādreiz bijāt deputāts un tagad esat komisārs. Man ir arī prieks, ka mēs ievērojam tradīciju un nosakām prioritātes uh, budžetam. Tas ir ļoti labi, jo tad komisārs var uzklausīt Eiropas parlamenta prioritātes jaunajam budžetam pirms notiek uh, budžeta izstrāde. Komisārs šodien noteikti uzklausīs ļoti atšķirīgas lietas un atšķirīgas arī no tām lietām, kuras uh, viņš parasti dzird no saviem uh, ģenerāldirektoriem, kas noteikti arī izdara atšķirīgu spiedienu. Kopš septembra mēs zinām, uh, jau kopš pagājušā gada septembra, bet tagad tas ir pavisam skaidrs, kādas ir parlamenta prioritātes. Katru dienu nāk klāt jauni izaicinājumi 2011. gada budžetam. Ceturtajā izdevuma kategorijā rezerves ir ļoti plānas. Šeit ir jāierindo arī Baltijas jūras stratēģija, kultūras stratēģija Ne tikai tāpēc, ka mums ir koplēmums, um, ko mēs, protams, vēlamies pilnībā izmantot no mūsu puses, bet uh, šeit jārod arī jauni risinājumi, piemēram, lauksaimniecībā. Mums ir arī jārisina piektās izdevuma kategorijas administrato izdevumu sarežģītā problēma. Un visbeidzot, šis parlaments uh, tiešām iestājas par ietaupījumiem, arī ja ir runa par mūsu pašu budžetu. Un es domāju, ka šeit nevajadzētu e, īstenot demagoģiju, kā līdz šim parasti mēs to dzirdam. Paldies, Ferma kungs, divas minūtes lūdzu. Godātie kolēģi, Un griežos pie Levandovska kunga, sveicināt šeit, tikai citā institūcijā, pavisam īsi par abiem ziņojumiem. Vispirms es vēlētos pateikties Sidonijas Jerģevskas kundzei, viņa ir veikusi lielisku ziņojumu, un tomēr mēs esam iesnieguši no sociāldemokrātiskās grupas pāris grozījumus, kur mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi. Vispirmām kārtām, mums ir jābūt pilnīgi skaidrām tam, ka klimata izmaiņas un cīņa ar tām ir ļoti liela prioritāte. Mēs nedrīkstam zaudēt šīs prioritātes nozīmi, tāpēc, ka Kopenhāgenā mums nekas neizdevās. Mums ir jārunā par to, kāds ir mūsu uzdevums proti. Mums ir jāfinansē, jāfinansē cīņa pret šīm izmaiņām. Otrais - Eiropas stratēģija 2020. gadam. Tātad šī stratēģija pieprasa, lai Eiropas Savienība arī uzlabotu visu pieņemto lēmumu īstenošanu. Mums ir jāiet ofensīvā, kā futbolā, kā karā. Ja mēs vēlamies eh, specifisku un labu sociālo jautājumu risināšanu, tad mums ir nepieciešams vairāk vairāk jēgas un naudas tajā. Tas pieprasīs citu starpā pilnīgi skaidri pateikt gan padomē, gan dalību valstīm, ka būs nepieciešams pārskatīt budžeta griestus tuvākajiem trīs gadiem. Īpaši tas attiecās pirmai izdevuma kategorijai, proti, kur runa iet par ekonomisku izaugsmu un jaunām darba vietām. Runājot par parlamenta paša budžetu, tad vēlētos pateikt, ka kaut arī mums daudz kas ir vajadzīgs, mums ir jāņem vērā, ka mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos, un mums ir jāapņemās, ka mēs ļoti ierobežosim paši savus izdevumus. Mums ir jāredz spēcīgs parlaments. Vēlētos uzsvērt, ka politisko grupu kapacitāte ir jāstiprina, jo tikai tādējādi mēs varēsim izpildīt Lisabonas līguma atrunātos uzdevumus. Bet mums ir jāmēģina efektivizēt savus izdevumus un jātaupa, jātaupa. Runājot par piekto izdevumu kategoriju, kur runa iet par administrāciju, tas ir ārkārtīgi smags jautājums. Šobrīd mēs runājam par ārlietu dienestu izveidošanu, kuram būs nepieciešama papildus resursi. Mums ir jākoncentrējas uz parlamentu galvenajiem uzdevumiem un taupam, taupam, taupam. Paldies! You, Paldies! Van Ordenkungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji ekonomiski smagos apstākļos, kad ir jāsamazina budžets visās Eiropas Savienības valstīs, visas Eiropas Savienības institūcijas arī viņām būtu jāmēģina kā samazināt izdevumus. Parlamentam vajadzētu uzņemties vadību. Tā vietā parlaments tikai pieaug plašumā, darbinieku skaita ziņā un budžeta ziņā. Mēs nevarēsim uh, Uh, sasniegt jaunas prioritātes bez taupīšanas, bet uh, parlaments uh, šķiet to neredz. Tas tikai uzpūš birokrātiju un nevajadzīgas ēkas tiek turētas, kas arī maksā naudu. Kā mēs varam turpināt pamatot 94 eh, miljonus mārciņu reklāmas budžetu, kāds ir parlamentam. Daļa no tā tiek Eiroparl TV eh, dota un Eiropas vēstures nama finansēšanai. Ir smieklīgi uzturēt tās augtos informācijas birojas katrā dalībvalstī, kas maksā gadā 40 miljonus. Uh, kad tas tomēr ir deputātu darbs atbildēt uz viņu pilsoņu jautājumiem. Tas ir skandāls, kas joprojām turpinās, ka parlaments nav prasījis valdībām pārtraukt Strasbūras cirku vienreiz pa visām reizēm. Mums ir jāietaupa būtiski līdzekļi. Paldies, Obermajer kungs šķiet nav savā vietā, un tāpēc tagad došu vārdu Greslas kundzei divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāj, kungs, komisāri, kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Sākumā gribu runāt par komisijas budžetu un teikt, ka Eiropas ārliet, ārējās rīcības dienests, man liekas, ir ļoti nozīmīgs. Un tas budžets, kāds uh, drīz tiks iesniegts, vēl nu, nebūs pilnīgi noteikts, bet nu, cik daudz tas uh, maksās, tas ir ļoti būtisks jautājums, un es domāju, ka vajadzētu ļoti nozīmīgi tam jautājumā pievērsties, un ļoti nozīmīgi, ka tam būs arī tāda ļoti liela ietekme uz budžetu, it īpaši ir jūs daudz gadu programmā. Nu, nevar būt tā, ka. Uh, šī pārvaldība mm, netiks uh, nodrošināta komisijā. To nedrīkstam uh, pieļaut. Ir ļoti nozīmīga arī šī juridiskā konstrukcija, jo tas uh, ir saistīts ar juridiskām sekām. Un ļoti interesants ir attiecībā uz šo budžetu tas, kas tajā vēl praktiski nav ietverts. Mēs ļoti ceram, ka drīz tiks prezentēti arī skaitļi un zināsim, cik tas izmaksās. 2011. gadā skaidrs, ka administrācijas šajā postenī tur, kur lielākie izdevumi šam dienestam ir paredzēti, tur ir vismazāk rezervas un eh, vismazāk eh, manevrēšanas iespējas. Līdz ar to personāla statūtos būs jāmeklē eh, ietaupījuma iespējas. Mm, proti īpaši atvaļinājums ierēģiem, kas strādā dalību valstīs un viņu savukārt piemaksas ir saistīts ar, um, tād, ar um, kalkulācijām, kas ir saistītas ar pārvietošanos pa dzelzceļu. Tad vajadzētu kā pamatu kalkulācijām likt pārvietošanos uh, ar lidmašīnu un arī uh, izmaksas šim ceļam šādi aprieķināt. Tādēļ aicinu. Uh, mums pašiem radīt arī piemērotas darba iespējas, un attiecībā uz ēkām es domāju, ka nav īsti piemērots, ka mums ir vēlēšanu um, iecirkņi un ka varam arī pakalpojumu līgums slēgt, un uh, prezidiem vajadzētu reaģēt. Un vēl lūgums padoms uh, priekšstādātājs budžetā neeksistē un būtu ļoti labi, ja mēs šo eksistenci nostiprinātu budžetā. Nākošais runātājs Ehrenhauser kungs vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji, kungs, mums ir nepieciešama cita Eiropas Savienība un cits Eiropas Savienības budžets. Es domāju, ka mums ir nepieciešama drosme lieliem lēmumiem. Mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz maziem tehniskiem risinājumiem un strīdēties par tiem. Trīs lietas. Pirmkārt, caurskatāmīgi par Eiropas Savienības budžetu ir nepieciešama. Piemēram, cik lielas ir administratīvās izmaksas. Eiropas Savienības budžets pat labam nedod tādu reālu uh, skaidrojumu par to. Otrkārt, uh, ekonomija. Ir viegli uh, ekonomēt miljardus, nesamazinot Eiropas uh, Savienības institūciju uh, pakalpojumu klāsmu. Piemēram, slēgt aģentūras, piemēram, pārtraukt Strasbūras izmantošanu vai arī diskusijas par to, nu, kā lai saka, par šiem bezkompetences institūtiem tādiem kā reģionu komiteju un ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Otrkārt, jādod naudu tiem, kas to maksā, proti nodokļu maksātājiem. Mums ir nepieciešama saprātīga projekta, tos jāveicina, un es domāju par patiesu, piemēram, Erasmus mācekļiem. Mums ir nepieciešama drosme, un tas ir jāraksta uz mūsu karogiem. Paldies! Nākošais runātājs Sikierska kungs, divas minūtes, lūdzu. Priekšsādātāja kungs. Eiropas parlamentam ir plašas papildu kompetences piešķirtas bet mums jārūpējas par to, lai šis mehānisms labi darbotos. Mums ir maz laika palicis. Šis jā, gads un pāris nākošie gadi būs pārējais gadi, kad mēs redzēsim, kā šī jaunā procedūra um, darbojas. Un tikai labas sadarbības starp institūcijām nodrošinās to, lai šādas procedūras atbilstu līguma gan burtam, gan garam. Vēl pāris vārdi par jaunajiem uzdevumiem, ar kuriem saskarsimies pēc Lisabonas līguma. Ir pilnīgi neapšaubām, ka Eiropas parlaments tad, kad pievērsīsies šo uzdevumu risināšanai, tam būs nepieciešami līdzekļi. Tas nozīmē, ka mēs kā deputāti uh, saskarsimies ar nepieciešamu, ka mums būs ne, vairāk ekspertu viedokļu nepieciešami, vairāk pētījumu, un tas viss maksā naudu. Un vēl prioritāte šajā ziņojumā, kas mums būtu jāatbalsta, ir nepieciešamība pēc plašākām investīcijām. Jāinvestē jaunatnē un izglītībā, jo izglītība ir pamats modernai un in inovatīvai sabiedrībai. Eiropas zaudē konkurencē ar ASV un Japānu šajā jomā un citām arī varām, lielvarām. Mums ir nepieciešamas plašas investīcijas, lai uh, panāktu tos, kas ir mums priekšā. Tagad par nabadzības apkarošanu. Ir jāatbalsta programmas, kas ir vērstas uz izskau, nabadzības izskaušanu. Un, um, piemēram, tādas programmas arī kā piena programmas skolā. Viss ir atkarīgs no bērniem. Bērnus nedrīkstam atstāt novārtā, jo viņi ir mūsu nākotne. Nākošais. Nu, protams, ir tā, ka mums ir jāstrādā pie stratēģijas 2020. gadam, stratēģija nākošajiem desmit gadiem un stratēģija mūsu ekonomikai. Mums ir jāparedz attiecīgi izdevumi, kas no tā izrietot, lai šī stratēģija būtu uh, veiksmīga. Mums ir jābūt plašākām uh, investīcijām kohēzijā, Eiropas un reģionālā līmenī, lai novērst situāciju, kā atkārtojas krīze. Uh, Šajā brīdī vēlos pateikties referentēm par izcilu labi paveikto darbu. Paldies! Nākošais Kavaljo kungs, divas minūtes, kundze, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji! Investīcijas eh, jauniešos tā ir prioritāte nākotnes eh, budžetā. Jaunatni tās ir investīcijas nākotnē apmācība, profesionālā apmācība un pārēja no izglītības uz darba dzīvi. Tas ir šui, šī budžeta prioritāšu sarakstā. Jaunieši, kas saņem diplomas, tos aizvien plašāk skar bezdarbs. Tādēļ atbalstu Erasmus mobilitātes programmu, jo pirmā nodarbinātība, pirmā darba vieta ir ļoti, ļoti nozīmīga. Mums ir jābūt ciešai saiknei starp izglītības sistēmu un darba tirgu šis a, priekšlikums a, radīt Erasmus pirmās nodarbinātības programmu ko kopā ar Fernandes kungu uh, iesniedz, balstās uz um, noteiktiem principiem. Pirmkārt, tas būtu papildinājums tām problēmām, kādas jau ir zinātnes, izglītības, apmācības jomā. Otrkārt, tā būtu komponente apmācībai, lai apmācība uh, un tālāk izglītošana notikt sadarbībā ar uzņēmumiem un tiktu finansēt no Eiropas Savienības budžeta. Vēlos vēlreiz pasvītrot, ka daudzas prioritātes šajā budžetā ir saistītas ar inovācijām kā arī dažādām programmām. Šis budžets atļautu a, atbalstīt a, novators tehnoloģijas, tīras tehnoloģijas un tā dotu ieguldījumu m, MVU dinamiskākā attīstībā, lai veicinātu ekonomikas attīstību, lai radītu iespējas jauniem cilvēkiem. Radīt iespējas ir nepieciešams, lai Eiropa būtu līderis pasaules līmenī. Paldies! Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Boris Kungs, viena minūte. Priekšsādātāja kungs, augsti godātais komisāra kungs, eh, referents, kundzes. Sākumā uh, vēlos sveikt referenti par izcilo ziņojumu. Protams, ka ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā vēl nav pilnībā apmierinoša, bet šis ziņojums dod atbildi uz jautājumu, kā Eiropa var radīt pievienoto vērtību. Man ir radies iespējas, ka tas fakts, ka mēs jauniešus nostādam prioritārā lomā, ir jauns pieejas pierādījums un arī veids, kā pārvarēt mūsu problēmas. Mēs lielākam, liel, mēs liekam lielāku uzsvaru uz digitālajiem jautājumiem, uz nākotni, uz MVU atbalstu, īpaši mm, tādos um, atpalikušos reģionos. Un tas viss jāatbalsta. Nozīmīgi ir arī tas, lai mēs mobilitātes ietveros atbalstītu ten tīklus Investīcijas jauniešos ir īpaši nozīmīgas, un tādēļ vēlos pateikties arī um, izglītības komitejai par ļoti labo darbu šajā komitejā. Paldies! Tagad tikā kundze vienu minūtu lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs. 2011. gadam jāatbilst Eiropas Savienības jaunajiem kompetencēm un arī jāatbilst uh, tām pienākumiem, kādas uzliek ekonomiskā un finanšu krīze. Mums jārada jaunas darba vietas, mums ir jāinvestē rūpniecības politikā, kas būtu ambiciozi un attīstīta. Mēs nevaram pieļaut to, ka 14% um, nāk uh, tikai no rūpniecības kopējā budžetā. Mums ir nepieciešamas jaunas budžeta pro, uh, prioritātes, lai atbalstītu uh, rūpniecību. Un dalība valstis var to respektēt tikai saistībā ar 2010. gada atbilstoši 2007. 2014. gada prioritātēm jāatbalsta pētniecība, lauksaimniecība, veselības aizsardzība, rūpniecība, mazīvidēju uzņēmumu un tā tālāk. Sagaidām priekšlikumu no komisijas, kas eh, veicinātu darbu transportā un lai mēs mūsu mērķus redzētu 2011. gada budžeta uh, skaitļos. Paldies! Ferēras kungs, vienu minūti. Lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs, komisārkungs. Eiropas Savienības tautsēmniecības tauklis prasa 2011. gadam e, eh, reāli prioritāšu izmaiņu, e, salīdzinot ar iepriekšējiem budžetiem, arī 2010. gada budžeti. Tagad mums ir divas dažādas politikas eh, vajadzīgas dažādas, e, cita veida politika mums ir vajadzīga nekā tā, kas noved pie tik daudz bezdarbniekiem, pie tik liela tautsaimniecības sabrukuma. Mums ir vajadzīgs cits pamats, nevis tas, ka struktūra fondus ir samazinājies līdz mazāk kā 1% e, no e, iekšzemes koproduktu. Kultūra, vidas joma cieši mums ir jāatbalsta ekonomiskā sociāla kohēzija vairāk ne tikai, tikai tādā uh, tukšvārdu līmenī. Uh, E, ir jāveicina pilnā nodarbinātība, vide, e, miers jānodrošina un ne tikai par merkantilismu jādomā. E, sociālās vajadzības ir nedrīkst atstāt novārdā. Mēs nedrīkstam neoliberāli rīkoties mums ir savu pienākumu, politika ir iespējams izmainīt, un tas ir jādara. Obermaier kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēžu kungs. Es atcaucos uz piekto sadaļu īpaši e, ēku siltināšanas stratēģija, e, tā ir jābūt e, ilgtermiņa un vidēja termiņa, un tā ir jābūt vidēja draudzīgai un energoefektīvai un finansiāli efektīvai. Uh, Eh, eh, Eiropas parlamenta trīs darba viet, eh, darbības vietas, trīs atrašanās vietas nav vairs attaisnojums tik grūtos ekonomiskos apstākļos, kāda ir šodien. Tad ir jāveic visaptroši izmaksu analīze, lai katram es pilsonim būtu ieskats situācijā un arī skaidrs, kāpēc mēs darām tā, kā mēs darām. Eiropas parlamentam būtu jāstrādā vienā vietā. Personīgi es dotu priekšroku Strasbūrai, tāpēc, ka vēsturiski un uh, Eh, kultūras eh, nozīme tā ir lielāka nekā Brisele, kas jau tā ir pārblīvēta ar ES iestādēm, eh, ko pat atzīst Briseles mērija. Paldies! Paldies, Bezaisko kundze nākamā. Paldies, priekšsēž kungs, komisāri 2011. gada es budžetam vajadzētu vairāk veicināt jaunatnes politiku. Jaunie cilvēki ir jāatbalsta gan es līmenī, gan nacionāla līmenī. Vai drīkst atgādināt? Rumānijā viens no projektiem, ko valdība ir veikusi jaunatnes atbalstam, ir 100 tūkstots mājokļu celšana jauniešiem nākamo trīs gadu gaitā. Uh, Erasmus stipendijām vajadzētu sasniegt 3 miljonu saņēmēju skaitu. Arī Erasmus Mundus stipendijas ir e, jāfinansē vairāk. Tās ļauj jauniem pētniekiem no Eiropas un trešām valstīm, tajā skaitā arī Moldovas republikas, e, studēt Eiropas saimnībā. Kā jauna EP deputāte, es uzskatu, ka e, Erasmus pirmās darbvietas iniciatīva e, ir ļoti svarīga, lai e, atbalstītu jauniešu piekļuvu darbu. Paldies arī par četriem enerģētikas projektiem komisijai, kuros ir iesaistīta Rumānija. Paldies, tagad Balčītas minūte. Paldies, priekšsēžkungs, komisāri. Ņemot vērā ļoti sarežģītu ekonomisko situāciju dalību valstīs, mums ir jāpievērš īpaša uzmanība 2011. gada budžetam. Prioritātēm vajadzētu būt jaunu darbietu radīšanai, kā arī mazo vidēju uzņēmumu atbalstam. Tieši tie nodrošina darbvietas mūsu iedzīvotājiem vairāk nekā jebkurš cits. Lai atbalstītu šos uzņēmumus, mums ir jāvienkāršo atbalsta noteikumi Atcerēsimies arī to, kā jārada pievienotā vērtība visai Eiropas Savienībai, ne tikai atsevišķām dalību valstīm. Tieši tādēļ mums būtu jāpievērš īpaša uzmanība transporta un infrastruktūras attīstības projektiem, kā arī enerģētikas projektiem. Šiem mērķiem ir jābūt mūsu prioritātām 2011. gadu budžetā. Tagad Eh, esam noslēguši biomikrofonu eh, procedūru un dosim vārdu atkal komisāru kungam. Paldies priekšsēd. Eh, paldies par debatēm, kas palīdzēja man gūt dziļāk izpratni par parlamentu prioritātēm attiecībā uz 12, 11. gadu budžetu. Uzklausot šīs debates, sapratu, ka daudz runātāji ļoti izcēla to, ka 2011. gada budžetu mēs veidojam e, neparastos pēc krīzes apstākļos Eiropā, no, kurām, e, no kuras cieši daudz valsts un kas rada liels spiedienu uz e, dalībvalstu budžetiem. Kā arī budžetu laba pārvaldība un caurskatāmība arī ir diezgan apdraudēta. Bet, ja resursi e, nav dāsni, e, kas mums jādara. Mums ir jāizvirs pareizās prioritātes. Pēc debatēm esmu gūsi iespēju, ka e, jaunatne bauda šīs palātas jaunāko un vecāko deputātu atbalstu. Tātad šī prioritāte ir pareizi izvirzīta 11 gadam Eh, un tā arī uzskata šī eh, nama vairākums. Vēl kas ir vajadzīgs? Kvalitatīva laba implementācija, ieviešana. Eh, Godmans, Šurjāns, piemēram, pieminēja eh, kohēziju, jā, eh, 2009.10. gadā tā saņēma maz atbalstu, eh, tai būtu jāuzņem lielāka apgrieziena līdz 11 gadam. arī eh, pretkrīzes pasākumu kontekstā. Finanšu regulā ir jābūt lietotājiem draudzīgākiem. Šī gada eh, maijā, jūnijā mums vajadzētu to arī varēt jau publicēt. Klausoties jūs debatēs, saprat arī to, ka parlaments apzinās, ka mums ir eh, ierobežota manevra telpa budžetā. Garīga, ferms un citi to īpaši uzsvēra. E, varbūt no tā būtu jāizdara secinājums, ka mums jābūt drusku elastīgākiem veidot budžetu. E, pilnīgi var piekrist parlamentu uzskatiem šajā ziņā. Grasas kundzei, kā parasti ir taisnība, ka e, nav pareizi, ka līdz šim ārlietu dienestam nav savu budžetu, bet lai būtu budžets, eh, mums ir vajadzīgi konkrēti skaitļi arī par nodarbinātiem un tam līdzīgi. Tāda mums līdz šim nav, bet nu, mēs ceram, ka šī gada laikā eh, eh, tādas iegūsim, lai ārējās darbības dienas varētu sākt strādāt. Es ar nepacietību gaidu rītdienas debats, kas būs neformālā trialoga debats, un tad arī sāksies īstās sārunas cerēsim, ka uh, uh, mēs varēsim strādāt auglīgi kopā pie 12, 11. gadu budžeta. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad vārds nobeigumam Žedražerskas kundzei. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Komisarzu, e, koleżanki i koledzy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 już w projekcie wychodzi. Es e, gribētu redzēt šīs idejas atainotas komisijas dokumentā. Paldies par uzmanību. Tātad šīs diskusijas ir slēgtas un balsojums notiks rīt. Pirms mēs pāriem pie nākošajām debatēm, es gribētu, lai jūs noklausaties to, ka.